Tagad turpināsim diskusijas. Nākamais darba kārtības punkts ir EM, ESM administratīvā tiesa. Aicinājums izvirzīt kandidatūras. Snevībēn Leskavīcijus ministeru. Došu vārdu Leškevičus kungam. Mr. President. Priekšsēdētāji kungs, godējumie deputāti, komisāra kungs. Eiropas stabilitācijas mehānisms eh, kā starptautiska institūcija ir izveidots pamatoties uz starpvaldību līgumu. Šeit ir trīs eh, parakstītāji, 17, 18 eirozonas dalībvalsts un ESM ir neatkarīga atsevišķa starp uh, valdību organizācija. Tā nav daļa no tiesiskā ietvara Eiropas Savienībā. Un pat padome nav kompetenta diskutēt par lietām, kas attiec uz ESM struktūru. Un arī padome nedrīkst uh, runāt par Eiropas administīvo uh, stabilizācijas mehānismu administīvo tiesu. Un tā kā Eiropa, eh, Lietuva nav ESM eh, dalībvalsts, un arī tā nav, tā nav Eirozonas valsts, tad e SEM pārstāvji būtu daudz labākā pozīcijā, lai spētu atbildēt uz jūsu jautājumiem. Es no savas puses tikai varu pateikt, ka šeit ir līguma pāns, kas izveido SM un direktoru valde ir jānosaka nodarbinātības nosacījumi izpildirektoram, kā arī šajā dokumentā ir noteikts personāla darbā pieņemšanas kritērija. Un tad vēl ir 18. ESM pants Un tad ir arī papildu likumdošana, kur ir rakstīts, ka personāla noteikumos ir jānosaka attiecīgā procedūra, kas ļauj izskatīt personāla locekļu sūdzības. Tad ir šāds personāla re, me, reglaments Eiropas stabilizācijas mehānisma nolīgumā vai dokumentā, kas arī nosaka administratīvās tiesas izveidi. Uh, Es e, ceru, ka jūs saprotat, ka es nevaru komentēt šīs administratīvās tiesas izveidas princips, bet principā e, no pārvaldības perspektīvas ir svarīgi nodrošināt e, SM mehānisma personālam tiesības lūgt izskatīt viņu sūdzības konkrētā uh, tiesā. Uh, līdzīga situācija ir arī citās institūcijas, uh, piemēram, Pasaules banka, SVF un EBRD. Un mm, mēs ļoti ceru, ceram, ka ESM darīs visu, lai administratīvās tiesas izveides uh, izmaksas būtu zemes, lai nebūtu, lai būtu sakārtots arī algu jautājums bet nav izslēgta arī iespēja, ka administratīvās tiesas locekļi eh, varētu darboties arī kādā citā kapacitāte. Un es gribētu piebilst, ka šai administratīvajai tiesai nebūs nekāda ietekme uz ES budžetu. Kā jau es teicu, šīs tiesas izveide pilnībā ir atkarīga no stabilizācijas mehānismu lēmumu. Esmu pārliecināts, ka direkt investoru padome jau ir izsvērusi visus ieguvumus no šādas tiesas. Iespējams arī, ka civildienesta tiesa varētu pildīt esma tiesas funkcijas. Jebkurš lēmums likt risināt šo jautājumu caur Eiropas Savienības personāla administrīvo tiesu, tas gan ietekmēs Eiropas Savienības budžetu. Es nevaru daudz ko piebilst, tā ir padomas prerogatīva, bet padoma, tā nav padomas prerogatīva. Es gribu no šo jautājumu, mums vajadzētu adresēt tieši ESM. Paldies. Bizottság Protams, Eh, mēs ar lielu interesi eh, klausīsimies komisijas teiktajā došu vārdu Ševčevičkungam. Much, Mr. Paldies, priekšsēdētāji, godātie deputāti, godātais ministra kungs. Arī es no savas puses eh, vēlējos pateikties Eiropas parlamenta uh, deputātiem, kas četratā sagatavoja mutisko jautājumu, jo, protams, mēs visi esam interesēti ESM izveidē. Es gribētu uh, apgalvot, ka tas patiešām ir svarīgs instruments, lai cīnītos pret krīzi, un mums ir jāapzinās, ka Eiropas Savienība ir panākusi progresu īsā laika sprīdī, ja mēs vēlamies garantēt finanšu stabilitāti un uh, labāk labāk cīnīties pret problēmām, šim mehānismam ir jābūt patiesi stabilam. Komisija atbalsta visus pasākumus, lai varētu labāk, izveidot labāku šo finanšu institūciju. Un mums ir jāuzsver kā jau godīgi, kā jau godātie deputāti teica, ka ESM ir neatkarīga e, starptautiska institūcija ārpus institucionālā ietvara. Mēs varam būt tikai novērotāji, balstoties uz uh, to, kā mēs izvērtējam situāciju. Eiropas stabilizācijas mehānismā strādā apmēram simts cilvēku, un, protams, viņiem ir jābūt gataviem tik galā ar visiem izaicinājumiem, un, protams, arī mums ir jābūt gataviem ātri reaģēt tad, kad tas ir nepieciešams administratīvai tiesai ir uh, jābūt uh, spējīgai risināt uh, dažādus uh, kadru jautājumus uh, un darbinieku sūdzības, un kā jau tas uh, ir līdzīgi, ņemot vērā uh, Pasaules banku un SVF, jo tur administratīvā struktūra un administratīvās tiesas ir līdzīgas. Administratīvās tiesas statūti jau ir pieņemti, to pieņem ESM direktoru pado, valde, kurā ir pārstāvēts visas dalību valstis. Tas ir pilnīgā saskaņā ar ESM pārvaldības struktūru, ņemot vērā pārvaldes uh, struktūras uh, orgānu atbildību. Uh, es tagad gribētu pieskarties um, vairākiem aspektiem, kas saistīti ar precizēšanu. Pirmām kārtām administratīvajā tiesā ir jādarbojas pieciem neatkarīgiem tiesniešiem, kas pieņems lēmumu, spriedumu, uh, ņemot vērā kvadru jautājumus. Šie darbinieki nevarēs ieņemt citu amatu ESM desmit gadu laikā. Uh, Tādā veidā varēs izvairīties no interešu konflikta, un visiem šiem cilvēkiem ir jābūt neatkarīgiem. Protams, mm, ir jāņem vērā arī ESM izmaksas un to, kādas lietas tiks izskatītas. Samaksa nebūs saistīta ar pastāvīgu darba vietu. Mums ir jāsaprot, kāda būs šī nodevu struktūra, tā ir jābūt salīdzinājumai ar to, um, kādu atalgojumu saņem tiesneši salīdzināmās uh, starptautiskās struktūrās. Mēs nedomājam, uh, ka šeit ir uh, radīsies lielākas izmaksas vai būs neproporcionāla finansējuma izmantošana. Gribu jums atgādināt, ka tas nekādā veidā neietekmēs ES budžetu, jo iemaksas veids e ESM dalību valsts. Es gribēju jums atgādināt, kādēļ ir nepieciešama šāda administratīvā tiesa ESM līguma 33. pantā ir teikts, ka direktoru valde un akcionāri nosaka e, normas, kādā veidā tiek pieņemts darbā izpildirektors un citi darbinieki. Valde pieņem uh, darbinieku normas, darbinieku statūtus un. Tādā veidā tiek garantēta administratīvās tiesas izveide. Uh, Šie dokumenti uh, ir jāaplūko kā dokumentu kopsumma. Es gribēju arī uzsvērt, ka ESM, kā to minēja uh, deputāti, izmantos arī EST uh, civila tiesas šķīrēja mehānismu, ja tas būs nepieciešams. Mums ir jāatceras no vienas puses, ka ESM nav Eiropas Savienības institūcija vai aģentūra, līdz ar to tai nav piekļuvis civila tiesas mehānismiem. Uh, Mums, protams, ir jāvienojas ar ESM un citām Eiropas Savienības institūcijām, kā veikt attiecīgās procedūras. Tas varētu prasīt apmēram pusotru gadu. Protams, šeit ir iesaistīti daudz spēlētāji un lēmumu vienbalsīgi nevar pieņemt ESM vai EST. Eiropas eh, stabilizācijas mehānismam ir eh, jādomā, kā darboties tālāk. Nevar ignorēt to, ka ir nepieciešama attiecīga judikatūra, kā risināt, piemēram, šos kadru jautājumus. Mēs domājam, ka labākais legālais instruments ir administratīvās tiesas izveide, lai ESM pilnībā var ievērot eh, paraugu prakses normas. Un visu beidzot, eh, pirms dot vārdu deputātiem, es gribu teikt, ka Eiropas stabilizācijas mehānismam ir eh, jābūt tiesībām eh, reaģēt, ka tas ir nepieciešams, bet tā ir neatkarīga institūcija un tā tad direktora valde ir vienojusies, kā risināt dažādus strīdīgus jautājumus, un ka tam ir nepieciešama administratīvās tiesas izveida. Paldies! Un tagad gribētu informēt deputātus, ka noslēdzoties diskusijām nebūs brīvā mikrofona un nevarēs arī uzdot zilās kārtītas jautājumus. Tagad došu vārdu Elmāram Brokam ETP grupas vārdā. Lūdzu! Paldies, priekšsēdētāji! Ministra kungs, komisāra kungs, esmu nedaudz šokāts par to, kā tik svarīgs jautājums tiek izskatīts, e, un mēs šeit runājam par kopienas politiku. Un esmu patiešām e, šokāts, e, kādas vienošanās šeit slēdz komisija un padome. Nu, par padoms rīcību man tik daudz nepārsteidz, esmu vairāk pārsteidz par to, ko ir darījis komisija. Tevkovičs.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 ir jāsaprot, ko šeit teica Šefčovičs kungs, ka simts darbiniekiem šeit ir izveidot savu administrīvā tiesa, nu tā ir e, patiešām naudas šķērdēšana. Ir jāpasaka, ka stabilizācijas mehānisms tika izveidots pateicoties arī Eiropas parlamentu labvēlībai. Un, e, mums ir jāsaprot, ka tā ir Eiropas Savienības mehānisma skrūvīte, kas tagad tiek uh, pasludināta par uh, patstāvīgu mehānismu. Es domāju, ka īstenībā šo mehānismu vajadzētu vairāk pietuvināt um, kopienas institūcijām, lai varētu garantēt uh, šī mehānisma saskaņot un harmonizētu darbību. Te ir e, ļoti daudz priekšrakstu, kas ir aplami, un es neesmu patiešām e, pārsteigts, ka komisija šeit pieliecot galvu ir mēģinājusi iet padomus pavadā. Ja tas viss izmaksātu tik lēti, eh, ka, ja nauda tiek ņemta no mehānismu līdzekļiem, tad tas eh, arī neizmaksātu nemaz tik dārgi e, es eh, budžeta kontekstā. Un tas man šķiet piedāvājums ir tāds visai pavirš, runājot par to, cik tas varētu izmaksāt no kopīgā budžeta. Mani pat tiešām šokē arī padomas izturēšanās Faktiski tie, tiek vilkts paralēlis ar Pasaules banku un citām starptautiskajām monetārajām institūcijām. Tas šeit nav piemēroti un jāsaka, ka trūkst politiskās e, grības tiek izveidots konkrēts orgāns, e, tas e, darbojas bez mās tā kā autopilotā, un tas varētu radīt problēmas dalībvalstīm. Un jūs šeit runājat par savienības politiku, un tiek izveidota institūcija, kas e, īstenībā aizvien vairāk attālinās no kopienas institūcijām, un es esmu pat tiešām šokēts, varu paust savu lielo sarūktinājumu. Paldies! Köszönöm szépen most. Paldies, un tagad lūdzu Gualtieri kungs. Grazie, prezidente, ma. Paldies, priekšsēdētāji. Vispirms teikšu, ka tiešām ļoti žēl, un es neesmu apmierināts ar padomus un komisijas atbildes, atbildēm uz mūsu jautājumu. Un mēs zinām, ka Eiropas stabilizācijas mehānisms ir starptautdība organizācija, mēs to visu labi zinām, bet ja jūs ar to teiksiet, ka uh, Tā kā tā ir starpvaldība organizācija, tad Eiropas Savienībai nav nekāda sakara ar Eiropas stabilizācijas mehānismu, tad es īsti nezinu, kāpēc komisija un padomu vispār šeit ir klāt. Nu, ja jau nav nekāda sakara ar Eiropas Savienību, nekādīgi neietekmē Eiropas Savienības budžetu, tad par ko mēs šeit runājam? Uh, 18 mēneši ir vajadzīgi, eh, lai varētu nolīgumu uzrakstīt, kāpēc tas joprojām nav izdarīts. Ja tas nav vajadzīgs, tad kāpēc vispār būtu nepieciešams par šo jautājumu runāt? Bet īstenībā šeit vistiešākā saikne ar Eiropas Savienību. Mēs zinām, ka tas attiecas uz Eirozonas lēmumiem, ir attiecīgais pants arī līgumā, kas dibina Eiropas stabilizācijas mehānismu, tāpēc arī būtu dīvaini pateikt, ka tā tas nav. tiešām Eiropas stabilizācijas mehānisms nav nekāda tāda neatkarīga iestāde. Un tagad jautājums ir par administratīvo tiesu. Eiropas Savienības institūcijās strādā 50 tūkstoši cilvēku, un tagad mēs veidotu Eiropas stabilizācijas mehānismu administratīvo tiesu, kurai uh, būs uh, pakļauti veseli simts darbinieki un septiņi tiesneši tur strādās. Kā tas ir pareizi? Sanāk tā, ka Eiropas stabilizācijas mehānisms veido tādu ļoti īpašu institūciju, kur trūkst demokrātiskās kontrolas. Mēs zinām, ka ir bijuši incidenti, bet, manuprāt, tas ir uh, ļoti nepareizs veids, kā risināt šos jautājumus. 126. pāns jau ir grozīts, Mēs negribējam, lai Eiropas stabilizācijas mehānisms kļūtu tikai par starpvaldību struktūru, padomes, secinājumos tas tika pateikts. Mēs ļoti gribējam, lai ESM tiktu integrēts Eiropas Savienības juridiskai ietverā. Mēs nekādā gadījumā negribējam, lai šeit būtu tāda atsevišķa ar mums nesaistīta dzīve, bet šeit tiek pieņemts lēmums, kas attālinās šo institūciju no Eiropas Savienības manuprāt, kā jau tika pateikts, var vienkārši izmantot uh, Eiropas tiesas uh, administratīvo lietu palātu. Bet šeit mēs runājam par atsevišķas administratīvās tiesas izveidi. Padomas pārstāvis saka, ka varētu uh, piecus uh, tiesnešus uh, nodarbināt uh, simts cilvēku labā. Uh, nevis septiņus, bet uh, padomājiet, kas mums šobrīd ir uh, pirmās instances tiesā. Tur ir tie septiņi tiesneši, bet tur ir tūkstošiem cilvēku, uh, kuri var iesniegt sūdzību, kas ko izskata šie septiņi tiesneši. Tās valstis, kas ietilpst stabilizācijas mehānismā, ir arī Eiropas Savienības dalība valsts, tāpēc arī Eiropas parlamentam būtu uh, absolūti nepareizi, un mēs neīstenotu savas kompetences, kas ir saistīts ar demokrātisko uzraudzību, ja mēs tagad ļautu kaut kam tam līdzīgam notikt. Jā, protams, šeit ir saikne ar nacionālām valdībām, bet mēs nevaram tagad virzīties pretēji tam, kāda jābūt vispārējai pieeja Eiropas Savienībā. Paldies tagad, Lūdzu, Gīgautu kungs. Priekšsēdētāji. Vispirms Mēlos teikt, ka esmu ļoti izbrīnīts par šo procedūru. Simts cilvēkiem, pieci tiesneši, tā lai risinātu darba tiesiskās attiecības. Mums taču ir Eiropas tiesa un ir arī speciāla palāta, kas nodarbojas kā reiz ar šiem administratīviem jautājumiem. Un jautājums bija, kāpēc vispār būtu nepieciešams Eiropas stabilizācijas mehānismā veidot administratīvo tiesu. Padoma mums saka uz šo atbild uz šo jautājumu, e, lūdzu runājiet ar pašu stabilizācijas mehānismu. Nu, tas, manuprāt, ir klājā pretrunā ar uh, to, kas ir teikts Eiropas līgumos. 2001. gada martā padomes lēmumā ir pateikts, ka Eiropas parlaments no padomas un komisijas, no padomas un komisijas regulāri saņems informāciju par Eiropas stabilizācijas mehānisma darbību. Tas nozīmē, ka jūs padome pārņemat iniciatīvu par atbildību, un jūsu pienākums tagad ir sniegt mums informāciju. Un tagad jūs pasakat, nē, jūs varat droši griezties pie Eiropas stabilizācijas mehānisma, mēs neko nezinām. Sanāk tā, ka ESM ir starpvaldība institūcija, un uh, viņiem ir tiesības lemt pašiem par sevi. 2013. gada septembrī mums bija Reglinga kungs klāt mūsu sanāksmē, un viņš savukārt arī negribēja atbildēt uz vairākiem jautājumiem. Jautājumi bija saistīti ar eh, sadarbību ar Eiropas parlamentu. Viņš teica, nu, jūs varat griezties pie Eiro grupas. Nu, jūs redzat, jā, ja, ka tagad griežamies papli. Tāpēc es no jums tagad gaidu ļoti konkrētu atbildē. No jums padomē, ko jūs domājat par to, ka tagad tiek veidota tāda atsevišķa institūcija, jauna administratīva tiesa un kādi tiesiskie procesi, kādi lēmumi, kas ir jāpieņem, lai šāda administratīvā tiesa nepastāvētu, bet lai varētu funkcijas nodot Eiropas tiesai attiecīgai palātai. Tādā veidā mēs ietaupīsim Eiropas Savienības iedzīvotāju uh, līdzekļus un nekadā gadījumā nepieļausim šādu nepareizu pieeju. Paldies! Lielas paldies Gīgolta kungam! Un tagad lūdzu varēs izteikties Šefkoviča kungs. Priekšsēdētāja vietnieks, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Es redzu, ka šobrīd mēs runājam par institūcijām, par institūciju, ko, kas tika dibināta ļoti strauji. Un šeit ir institūcija, kas pēc būtības ir viena no lielākajām starptautiskajām finanšu institūcijām. Tāpēc ir ļoti svarīgi, lai viss notiktu saskaņā ar uh, tiesību normām, ar paraugu praksi, kas saistās ar līdzīgu finanšu institūciju darbību. Tāpēc no šī viedokļā varam garantēt uh, institūciju darbību. Tāpēc es saprotu, kāpēc Eiropas stabilizācijas mehānisms vēlas izveidot administratīvo tiesu tāpēc, ka šeit bija šis iztrūkums. Ja mēs salīdzinām ar paraugu praksi, tad nebija tādas iestādes, kas varētu risināt jautājumus, kas ir saistīti ar pārkāpumiem uh, darba tiesību jomā starp uh, amatpersonām un uh, Eiropas stabilizācijas mehānismu. Tā pašā laikā es skaidri saprotu, ka salīdzināt administratīvās tiesas darbu ar uh, to, eh, cik daudz, cik lielu personālu apkalpo Eiropas uh, pirmās instances tiesa. Šeit ir 5 pret 100 eh, un tur runa ir par 7 sept, pret vairākiem tūkstošiem. Tad, manuprāt, ir ļoti skaidra izpratne. Un tad, attiecīgi, Eiropas tiesa varētu arī šiem 100 uh, darbiniekiem piedāvāt iespēju risināt uh, domstarpības uh, pirmās instances palātā. Un, manuprāt, tas ir viens no veiksmīgākajiem veidiem, kā mēs varam samazināt izmaksas. Un arī tas, ka nebūs nekādas negatīvās ietekmes un administratīvo budžetu, šie visi aspekti ir jāiekļau, bet, manuprāt, izmantot to kā pastāvīgu risinājumu, tad mēs varam ieteikt Eiropas stabilizācijas mehānismam, uh, uzsākt darbu pie tā, kā var Eiropas tiesa risināt jautājumus par uh, darba uh, tiesību pārkāpumiem. Un tas nozīmē, ka būs nepieciešams noslēgt līgums starp Eiropas stabilizācijas mehānismu un Eiropas Savienību. Šobrīd mēs, protams, nevaram vēl norādīt uz to, kādi būs eh, juridiskie aspekti saistībā ar uh, šo līgumu, bet ņemot vērā to analīzi, kas līdz šim ir veikta, mēs varētu izmantot procesu, kā es arī teicu ievadvārdos, varbūt tas prasīt kāds 18 mēnešus. Tātad diezgan lielā mērā tas būs saistīts ar uh, valdes lēmumu. Komisijai šeit ir tikai uh, novērotāja status, Redzēsim, vai valde gribēs šādā veidā darboties, bet es uzskatu, ka tas ir ļoti saprātīgs risinājums. Köszönöm szépen azt az információt. Paldies! Un tagad lūdzu. Es, diemžēl, nedrīkstu uh, dot vārdu vēlreiz Broka kungam, bet tagad varēs izteikties padome, lūdzu. Mr. President, uh, honorable members. Priekšsēdētāja kungs, godājumie deputāti, paldies par jūsu komentāriem. Es gribētu jums tiešām garantēt, ka visi jūs, jūsu visi komentāri tiks nodoti maniem kolēģiem. Jā, līdz ar ESM izveidošanu ir jānodrošina arī darbinieku tiesība aizsardzība, un tas ir svarīgi. Nacionālā līmenī darbojas e, darba likumdošana, un tur ir arī tiesas, ja ir starptautiskās institūcijas, e, tad ir nepieciešama alternatīva risinājuma. ESM ir izvēlējies izveidot šo administratīvo tiesu. Tas ir lēmums, ko ir pieņēmušas ESM vadošās iestādes ESM neizskatīja iespēju lūgt Eiropas kopienu tiesu un tās civildienas tiesu kļūt par kompetento iestādi šai ziņā. Bet vēlreiz gribu atkārtot, ka tas ir lēmums, ko pieņem ESM vadošās iestādes. Esmu pārliecināts, ka šīs organizācijas ir, ir pieņēmušas vērā visus aspektus pirms administratīvās tiesas izveidošanas. Esmu pārliecināts, ka ESM arī zina visus šos e, viedokļus un droši vien būs dzirdējuši arī parlamentu deputātu domas. Tā kā šķiet e, šī pēdējā reize, kad es runāju padomas vārdā šajā parlamentā. Es tomēr gribētu izmantot šo iespēju un pateikties jums visiem par jūsu pacietību, paldies par uzmanību. Un eh, paldies par uzmanību šajā diskusijā, eh, kā arī paldies par eh, sadarbību, ko izjūtu Lietuvas prezidentūras laikā Eiropas Savienībā. Mi is köszönjük a litván elnökség munkáját. Paldies! Pasakāmies arī prezidentūrai. Ja šeit arī izskanēja kritika, mēs uzskatām, ka Lietuvas prezidentūra ir bijusi ļoti aktīva un e, ir allaž piedalījusies diskusijās. Liels paldies jums par to! Esam noslēguši diskusijas par šo darbu kārtības punktu un tagad ceru, ka vēlēšanu laikā netiks uzdots jautājums par Eiropas stabilizācijas mehānismu. Eiropas Savienības struktūra ir gana sarežģīta.